parlamentam būs atvēlēt trīs mēneši, lai paziņotu savu nostāju šajos jautājumos. Dāmas un kungi! Deviņpadsmitā novembra sēdes protokols saskaņā ar reglamentu 137. pāntu ir pieņemts un arī visiem izdalīts. Protams, neviens nav pieprasījis uh, izmaiņas, nav bijuši arī nekādi iebildumi pret pašreizējo darba kārtību. Līdz ar to 19. novembrī priekšsēdētā konferencē pieņemtā darba kārtības versija ir uh, uzskatām par pieņemtu. Nākamais darba kārtības punkts